darba kārtības punkta. Tagad runāsim par nāvis soda izpildi Lībijā. Sākumā došu vārdu eh, rezolūcijas autoriem. Pirmais, eh, Tano kungs, paldies, priekšsādātāji kungs ja mēs runājam par nāvis sodu, es nekad eh, varbūt neesmu ieņēmis tādu ļoti skaidru pozīciju, bet jāņem vērā, kas ir noticis nesen Lībijā. Tur tika apsūdzēti cilvēki nepamoti, un īstenībā es nevarētu ļoti lielā mērā uzticēties eh, Lībijas tieslietu sistēmai. Jāņem vērā, ka Kadafī režīms ir vienkārši diktatūra. Viņš ir ļoti neiecietīgs pret jebkādu veidu opozīciju, un eh, pēdējā Lībijas ievēlēšana ANO cilvēktiesību pozīcija padomē ir eh, vienkārši kaut kas smieklīgs. Un jāņem vērā, ka Lībijā ir ļoti liels naftas rezerves, tāpēc viņi dara vienu, ko viņi vēlas, bet mums vienmēr nenogurstoši ir jāpauž tās bažas, par, eh, kuras mums pastāv par cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpšanu. Lībijā mēs atceramies šo bēdīgi slaveno uh, Bulgārijas medmāsiņu lietu, kad viena pat tika notiesāta uz nāvu, bet pateicoties Francijas prezidents sievai un Eiropas parlamenta izdarītajam spiedienam tomēr tika palaist brīvībā. Mēs šādu situāciju nākotnē nedrīkstam pieļaut. Paldies! Paldies Tanaka kungam. Tagad Romēvas Roedes kungs uz divām minūtēm. Oui, merci beaucoup. Uh, il faut quand même saluer. Paldies, priekšsēdētāji. Exécution qui ont eu lieu. Es domāju, ka mums ir uh, jānosoda šīs nāves soda izpildes, kas ir notikušas Lībijā. Uh, Tur atkal ir eh, bijuši šādi fakti. Lībija ir it kā mēģinājusi ieviest moratoriju, bet eh, mums vajadzētu pieprasīt no viņiem pilnīgi nepārprotamus eh, statistikas datus. Mēs dzirdējām, ka 18 cilvēki ir sodīti ar nāvi, un daži no viņiem nav Lībijas pilsoņi. Šī rezolūcija ir noteikti augstu jāvērtē, jo mēs eh, redzam, ka Lībijā netiek eh, saudzēti un aizsargāti ne migranti, ne bēgļi, un, protams, vajadzētu padomāt arī par eh, imigrācijas politikas mehānismu pilnveidošanu. Mēs nevaram sadarboties ar Lībiju, ja viņi neievēro Ženēvas bēgļu tiesību konvenciju, vispār viņi to pat nav ratificējuši. Uh, Mums ir jāņem vērā cilvēktiesības, demokrātijas tiesības, it sevišķi konvencijas 18. un 19. pants. Noslēgumā vēlējos piemetināt, ka ir arī eh, jāizveido konvencija, kas varētu parūpēties par to, lai Lībija uh, iedzīvinātu visus cilvēku tiesību un bēgļu konvencijas principus bēgļu tiesību konvencija, protams, pirmām kārtām ir jāretificē. Mums ir jāinformē padomu un komisija, tāpat tām ir jāinformē mūs par eh, šī nolīguma virzību uz priekšu. Protams, Eiropas Savienība ļoti uzmanīgi sekos turpmākai notikuma attīstībā šajā valstī. Paldies Romēvis Roēdas kungam, tagad Veržjā kundze. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, es atvainojos par to, ka uh, strīdējos ar jums iepriekš. Man šķiet, ka man tiešām ir piešķirts divas minūtes. Lībija uh, pagājuši nedēļa pas pārakstīja protokolu ar Eiropas Savienību par 60 miljoniem eiro, un šī nauda ir piešķirta 2011. un 2012. gadam, lai varētu uzlabot personāla politiku. Tas ļaus cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Saskaņā ar uh, tekstu, kas tika uh, piedāvāts žurnālistiem. Protokols tika parakstīts eh, sarunkārtas noslēgumā, un īstenībā Eiropas Savienība izskatījās vienkārši smieklīgi eh, starptautiskās preces acīs. Ir daudz imigrantu, kas eh, Eiropā nokļūst caur Lībiju, bet tajā pašā laikā paturēsim prātā to, ka cilvēki, kas ierodas Eiropā, bieži vien Eiropu uztver kā pēdējo instants, kā patvērumu. Uh, viņi tiek vajāti savā valstī. Ir cilvēki, kas tiek spīdzināti, sodīti ar nāvi, un daudzi vienkārši mirst Sahāras tūkstnešu vidū bez jebkādas pārtikas. Un šie cilvēki nomirst ba bada un eh, slāpju nāvi. Pagājušajā nedēļā Eh, Fīles kungam tika uzdots jautājums par šo situāciju. Viņš teica, ka viņš tiksies ar Lībijas iekšlietu ministru, lai pārbaudītu, kas tad īsti notiek Lībijas teritorijā. Es domāju, ka šāda veida atbildi nav pieņemama. Mēs zinām, eh, ko Gaddafi kungs eh, ir darījis visus šos gadus. Mūsu Šveices draugi ir samaksājuši par to ļoti augstu cenu. ir arī problēmas Itālijas teritoriālajos ūdeņos. Komisāra kungs, cik ilgi mēs vedīsim sarunas ar Lībiju, cik tālu mēs iesim? Barozo kungs teica, ka nebūs nolīguma par imigrāciju, ja Lībija neratificēs Ženēvas konvenciju. Komisāra kungs, vai jūs nebūtu tik laipns un nepateikt, kas notiek ar sarunu vešanas pilnvarām? Priekšstādātais pārtrauc runātāju. Paldies, Veržjā kundze. Eh, tagad Kaslers kundze uz vienu minūtu. Kasler kungs uz vienu minūtu. Paldies. 2007. un 2008. gadā Gaddafi eh, balsoja pret ANO eh, rezolūcija, kas pieprasīja e, uzlikt nāves soda moratoriju, un tāpat e, mēs arī nezinām, kāda ir situācija ar cilvēktiesību organizācijām šajā valstī. Mēs beidzot vēlamies e, uzzināt arī datus par ar nāvi sodītajiem cilvēkiem, cik daudz cilvēku ir tikuši sodīti ar nāvi, cik daudzi vēl ieslodzījumi vietās gaida savu spriedumu izpildu. Tas ir vienkārši nehumāni, briesmīgi, un tas iet pārāk tālu. Tādēļ mēs savā rezolūcijā pieprasām pie pielikt šīm izpausmēm punktu, mēs prasām caurskatāmību, mēs eh, vēlamies sadarboties, lai Lībijā beidzot notiktu izmaiņas, lai nebūtu nekādu piesakto skaitļu, lai mēs skaidri un gaši zinātu, kas tad tur īsti notiek. Un, ja cilvēki ir noziegušies, tad jā, viņiem ir jāpiespriež sots, bet nevis pārspīlēts sots. Un mums ir arī jābūt pietiekam kritiskiem pret režīmu Tripolē. Paldies! Paldies Kastlera kungam! Tagad eh, pēdējā rezolūcijas autors Hākas kundze uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšstādātāji kungs kolēģi. Protams, Eiropas Savienībā ir kopējas vērtības un Eiropas Savienībā ir pilnībā aizliegts nāves sods. Mēs uz to esam lepni. Lībijā nāves sods eh, nevien eh, nav atcelts, bet tas tiek plaši izmantots. Nu pat 18 dažādu tautību cilvēku tika sodīti ar nāvi. Eh, mēs lasījām to kādā avīzē, bet tā ir avīze, kas sadarbojas ar valdību un īstenībā Lībija vēlas, lai mēs uzskatītu, ka tas tas patiešām ir uzticams informācijas avots. Bieži vien uh, nāves sots pat netiek izmantots sodot uh, eh, nopietnus noziegums, arī pat uh, izteikšanās brīvība bieži vien ir bijis pietiekams iemesls, lai nogalinātu cilvēkus. Uh, Mums ir jāsaprot, ka sadarbību, um, protams, ar Lībiju nevaram pārtraukt, bet mums ir jānosoda šis režīms. 2003. gadā Eiropas Savienība atcēla sankcijas pret šo valsti, 2007. gadā sākās sarunas par ietvaru nolīgumu. Es ceru, ka mēs turpināsim sadarboties ar Lībiju, bet tas būs iespējams tikai tad, ja Lībijas valdība apņemsies ievērot pamatiesības cilvēktiesības visiem tās teritorijā dzīvojošajiem. Un HCR uh, birojas lēkšana Tripolē ir uh, vēl viens gadījums, kas pierāda, ka Lībija dara, ko grib un spļāva virsū starptautiskajai uh, kopienai. Mums noteikti vajadzētu arī pārdomāt, kādu lomu Lībija spēlē ANO. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut turpmāku cilvēktiesību pārkāpumu izpausmu, un ja viņi ir eh, ANO cilvēktiesību padomē, nu tad kā vispār šādi fakti ir savienojami? Viņiem pirmām kārtām ir jāievēro cilvēku tiesības pašiem, savādāk visa šī cilvēku mm, tiesību padome zaudē savu uzticamību. Piemēram, Irāna kādu brīdi bija arī sieviešu tiesību padomas locekli, nu tas ir vienkārši nožēlojami, un visas organizācijas ticamība vienkārši iedragā. Lībijai ir jāpieliek punkts nāvis sodu pildīšanai, ir jānodrošina taisna tiesa saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, un dalību valstīm ir jāapzinās arī sava atbildība, kad, piemēram, bēgļi tiek izsūtīti uz Lībiju, jo iespējams, ka tur viņiem tas viss beigsies visai bēdīgi. Paldies! Paldies eh, Šākas kundzei, un tagad uzstāsies runātā politisko grupu vārdā eh, Makovejs kundze uz vienu minūtu, tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Paldies! Astoņpadsmit cilvēki Lībijā tika sodīta nāvu 30. maijā 2010. gadā. Ir uh, jāpieliek punkts nāves soda izpildēji. Protams, uh, Lībijā uh, nāves sods tiek izpildīts nevien par smagiem noziegumiem, bet arī, piemēram, par uh, biedrošanās un pulcēšanās brīvību. Uh, Uh, Human Rights Watch intervēja vienu ieslodzīto, kas teica, ka uh, viņa uh, nāves sots pēdējā brīdī tika mainīts pret uh, mūža ieslodzījumu. Vēl divi cilvēki tika notiesāti par to, ka viņi uh, organizēja politisko grupu. Augstākā tiesa apstiprināja viņu spriedumus, bet eh, pēc tam viņi tomēr tika saudzēti. Tas notika 2002. gadā. Šie cilvēki ne, neciešamos apstākļos pavadīja vairākas stundas saskaņā ar Al-Sharifa datiem. Viens no šiem cilvēkiem izdarīja pašnāvību 2004. gadā. Pagaram uz nāves sodu izpildu Lībijā gaida apmēram 400 cilvēku. Es pieprasu, lai komisija un padomu šo jautājumu uzskatītu par prioritāru un beidzot sākt runāt uh, nepiekāpīgāk ar Lībiju. Paldies Makovejs kundzei. Tagad uz vienu minūti Kretū kundze. Pedepsa cu moartea este cea mai crudă și mai inumană. Paldies! Nāves sots ir uh, pats nežēlīgākais un nehumanākais soda veids. Lībija atrodas starp 12 valstīm, kas joprojām 2010. gadā to izmanto. Protams, ka daudzas valstis to uh, ārkārtīgi nosoda. Eiropas Savienībai vajadzētu skaidrāk iestāties uh, par to, lai Lībija atteiktos no nāves soda. Mums ir jāveic spiediens uz Lībiju, lai viņi beidzot pārtrauktu izmantot nāves sodu kā tiesisku instrumentu un jāņem vērā, ka, piemēram, arī bieži vien ar nāvu tiek sodīti ārvalstu pilsoņi. Viņiem nav iespējas tikties ar juristiem, viņiem nav iespējas saņemt finansiālu palīdzību vai kādu citu veidu atbalstu. Viņi nevar sazināties ar savām ģimenēm un mums arī ir. Uh, jāpaziņo Lībijas iestādēm, ka tām ir jāievēro startautiskas normas, tiesiska neatkarība un augstajam bēgļu komisāram vajadzētu atvērt atkārtot savu biroju Lībijā. Paldies Kretū kundzei, un tagad runās citi runātāji paši savā vārdā. Pirmais Sonikungs uz vienu minūti. Pat koniec maijā vykonāno v Lībiju viro. Paldies! Māja beigās atkal tika izpildīts nāsots 18 cilvēkiem un vēl 200 ir cietumā, kas gaida nāmsodu izpildīšanu. Šis skaits varbūt ir pat lielāks, varbūt mums vienkārši nav informācijas, nav pareizo statistikas datu, jo Lībija, atklāt sakot, ievēro dubultu morālu. No vienas puses, lūk, viņi it kā ir tikuši ievēlēti ANO cilvēktiesību komisijā, bet tajā pašā laikā no otras puses tā turpina izpildīt nāves sods, kas ir pretrunā sastajam pantam par cilvēku tiesībām un politiskajām tiesībām. Un Lībija ir kā valsts dalība valsts parakstījusi šo uh, dokumentu, un, pie, un tur tiek paredzēts, ka nāves sodu iespējams izpildīt tikai vismagāko noziegumu gadījumā. Lībija, diemžēl, izmanto nāves sodu, piemēram, arī noziegumus, kas saistīti ar narkotiku kontrabandu un jebkāda cita veida noziegumiem, piemēram, cīņai par brīvību, ko viņi uzskata par no, noziegumu. Un tāpēc šī sadarbība starp ANO cilvēktiesību komisiju un Lībiju vajadzētu būt atkarīgai no šīs konvencijas īstenošanas visā tās burtā un garā. Un tā tam jau būtu jābūt. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk saņīsim, kungs, lūdzu. Paldies, godātie kolēģi! tiesības uz dzīvību un cilvēku, ties, cilvēku cieņu ir jābūt visiem cilvēkiem. Un lūk, starptautiskā sabiedrība tāpēc ir aizliegusi nāves sodu vai vismaz noteikusi nāves sodu moratoriju navas soda izpildes atsākšana nozīmē atgriešanos feodālajos laikos, viduslaikos. Un nāves soda izpildīšana ir kliedzoša cilvēka tiesība pārkāpums. Un noslēdzot apvienoto nāciju biroju, personāla izraidīšana no Lībijas ir darbības, kas ir vēstas pret vairākiem tūkstošiem bēgļu. Nosla un eh, ikviena nolīguma noslēgšana ar Lībiju e, ir jāpieprasa attiecīgo protokolu cilvēktiesību konvenciju ievērošana. Eiropas Savienībā cilvēktiesības ir pamatvērtība un bēgļu tiesības ir jāgarantē. Paldies! Paldies kolēģei Senisinai. Sāksim brīvā mikrofona procedūru. Pirmā runātāja Korolas kundze viena minūte. Korolas kundze, lūdzu, jums vārds viena minūte. Arvoisa puhemies, EU käy... Paldies, priekšsēdētāji, mums ir neoficiāls sarunas ar Lībiju un ir vienošanās par imigrācijas jautājumiem, ņemot vērā pašreizējo situāciju, jo Lībija nav parādījusi nekādas konkrētas soļus, eh, lai īstenot cilvēktiesību nolīgumos eh, iekļauto netiek piešķirtas vietas bēgļiem. Bija 18 personas, kuras, kurām tika izpildīts nāvisots un aptuveni 100 gaida soda izpildes rīkojumu. Tāpat arī starp uh, notiesātajiem ir ārzemnieki. Mums ir jānodrošina tas, ka Lībija ratificē un ievieš bēgļu status saistošos noteikums, tas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēktiesību konvencijas ziņā. Ir jākoordinē šie jautājumi ar apvienotiem nācijām un jāpalīdz eh, bēgļiem. Paldies! Kolīgin. Korolā. Paldies kolēģei eh, Korolas kundzei un brīvā noslēguma procedūras noslēgumā uzstāsies eh, kolēģis Breda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Pentru noi europenii. Paldies, priekšsēdētāji. Mums, eiropiešiem, nāves suds ir kaut kas absurds. Jo tas mūsu politiskajā kultūrā vairs nepastāv. Tas, kas notiek Lībijā šobrīd, ir skandalozi un nepieļaujami. Nāves sots, kas vairāk kārts ir piemērots, tā skaitā ārzemniekiem, kuriem nav nekādas saistības ar uh, Lībiju. Nāvis sots ir izpildīts 18 cilvēkiem, tie ir bijis to, to vidu eģiptieši, čadieši, nigērieši. Kāpēc tas ir vēl uh, no, nopietnāk? Tāpēc, ka viņu tiesības netiek eh, ievērotas tiesu procesos, tā skaitā uh, piekļuvi tulkiem, konsulārai palīdzībai. Un Mums ir šīs jautājums jāapspriež nākamajā nedēļā, kad Magrib de delegācijā mēs uzņemsim viesus no Lībijas, un mums ir jāuzstāj uz šiem aspektiem dialogā šo valstu. Paldies! Paldies! Paldies kolēģim Brēdiskungam! Pirms uh, dodu vārdu komisāram, teikšu sekojošo. Es vēlos vēl ko pats personīgi teikt. Aptuveni pusi no kolēģiem nolasa runas, un es redzu lampiņu, kas signalizē, ka pārāk ātri tiek lasīts. Un kolēģiem, kas lasa runas, nevajadzētu ātrāk lasīt nekā viņi domā, jo tas nav iespējams, teiksim, tulk nevar iz, lasīt ātrāk nekā uh, domātā uh, doma, un tulk nevar ātrāk iztulkot nekā jūs domājat, arī to nevar izdomāt. Uh, Tātad tagad došu vārdu komisāram Dalīkungam. Much, Mr. Paldies, priekšsēd. Godātie deputāti, komisija pauž atbalstu uh, deputātu uh, paustiem viedokļiem par cilvēktiesību aizstāv uh, um, cilvēktiesību pārkāpumiem Lībijā un uh, Komisija nosūda šos gadījumus, kas ir pretrunā ar mūsu vērtībām, tas ir necilvēcīgi e, un e, tas ir pretrunā ar cilvēku cieņu un integritāti. E, komisija īpaši satrauc fakts, ka nāves sodīs pildes notiek tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Lībija ir tikusi ievēlēti kā ANO cilvēktiesība padomes dalībvalsts um, tas ir pretrunā ar ES uh, eh, vadlīnijām attiecībā uz naudas sodi, un tāpēc mēs esam izteikuši demāršu eh, Libijai atgādinot taisels tiesiskos uh, pienākums uh, eh, nodrošināt visus iespējamos uh, pasākums, lai būtu um, izpildītas cilvēktiesību prasības. Um, saskaņā uh, arī pilsonisko tiesību un cilvēktiesību nolīguma padomi ir no uh, šajā kontekstā uh, pamat uh, ietvar nolīgums starp ES un Lībiju dos arī uh, Eh, pamatu mūsu turpmākām sarunām par visiem cilvēktiesību jautājumiem. Septītais saruna uh, eh, rauns notika pagājušajā nedēļā Tripolē, un komisija var ziņot, ka ir panākts labs progress īpaši attiecībā uz politiskiem jautājumiem. Rezultātā vēl gribūs izcelt, ka komisija pilnībā apzinās, ka zinām jautājumi ir problemātiski attiecībās ar Lībiju, un tomēr eh, mēs esam apņēmības pilni turpināt uh, attīstīt ES Libijas eh, dialogu uz apusējas uzticības pamata, eh, atvērti un konstruktīvi risinot viss jautājums, tajā skaitā arī eh, sensitīvs jautājums, kā šajā virījumā. Libija ir izteikusi vēlmu pazināt attiecības ar ES, to uzskatām par ļoti pozitīvu, tomēr arī šīs attiecības gribam nostādīt uz uh, uh, tādu pamata, ka Libijai ir mm, pamatīgāk jāievēro pamatiesības un cilvēktiesības. Paldies! Komisāra kungs, debats ir beigušās, tagad būs balsojums. Vispirms seši rezolūcijas projekti, balsojums par Kongo Demokrātisku republiku. Mm, un kas ir par? Pret atturās pieņemts. Nākamais punkts ir balsojums par sešiem rezolūcijas projektiem par Nepālu. Ir daži